Es domāju, ka uh, pēc iespējas ātrāk vajadzētu izbeigt šādu veidu at, at, attīstības palīdzību. Jā, paldies. Līdz ar to mēs esam beiguši debatas. Patiešām rīt būs balsojums no pusdivpadsmitiem. Cienījamie kolēģi, līdz ar to mēs tagad pārējiem pie nākamā punkta darba kārtībā, proti tā ir uh, tas ziņojums Nikola Kilnielsena Eiropas stratēģijā tiecībā uz Vidusāziju. Nilseres kundze, jums tagad vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pēdējos četros gados mēs ieviesām stratēģiju attiecībā uz Vidusāziju. Daudz ir sasniegts, mums ir pastāvīgs dialogs arī par cilvēktiesību jautājumiem, ir vairākas iniciatīvas un svarīgas programmas. Mēs nosēdzam eh, septiņas prioritārās jomas, bet ņemot vērā arābu pavasara notikumus un to, ka mēs izvēdām starptiskos spēkus no Afganistānas, jāpiemin eh, piemēram, arī eh, traģiskos notikumus Dienvedu Kazahstānā 2010. gadā. Šādi notikumi ir ļoti redzami un tie pieprasa mainīt visu stratēģiju. Pārskats ir plānots jau 2012. gadā. Mēs uzskatām, ka mūsu ziņojumā jāsniedz dažus ieteikumus. Eiropas Savienībai vajadzētu pārvērtēt savas prioritātes un eh, jāpielāgo programmas realitātei. Eiropas Savienība nestrādā Vidusāzijā pietiekoši redzami. Un arī mūsu stratēģijas progress ir apdraudēts. Mēs uzskatām, ka jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība vai arī cilvēktiesību aizstāvji. Reizēm uh, valdībai uzticīgās uh, organizācijas arī saņem atbalstu uh, Eh, no Eiropas Savienības fondiem, atņemot šo naudu īstenajām eh, nevalstiskajām organizācijām. Tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu balstīties uz pieju, kuras pamatā būtu reģionālā sadarbība un drošība reģionā. Visiem projektiem, visām iniciatīvām ir eh, jābūt temētām uz demokrātijas stiprināšanu un cilvēku tiesību aizsardzību. Uh, mēs uh, esam nobežījušies par militārajām bāzēm uh, reģionā un uzskatām, ka dažkārt runa ir par režīmu stabilitāti, nevis cilvēktiesību aizsardzību. Bet uh, mums vajadzētu izvairīties no kļūdām, kas ir pieļautas pagātnē. Mums labāk ir jārēģē uz politisko vakumu, kas var uh, Uh, rasties, uh, ja uh, tiek likvidēti valdošie režīmi Vidusāzijā. Piemēram, pēdējos mēnešos, neskatoties uz represijām, bija streiki naftas pārstrādes rūpnīcās. Un, uh, politiskās partijas tiek apspiestas, netiek pieļautas vispārīgas vēlēšanas Kazahstānā. Domāju, ka mums vajadzētu skaidri pateikt, ka Eiropas Savienība ir uh, ieguvusi mācības no šiem notikumiem. Tas jāatspoguļo arī uh, sadarbības nolīgumā. Vakar tika publiskots ziņojums, un tas skaidri norāda uz uh, spīdzināšanu un vardarbību, kas notiek arī Uzbekistānā, Taškentā, tiek pārkāpti arestēto eh, tiesības. Un eh, augstā pārstave Aštona skaidri eh, norāda, ka visās ārējās darbībās jācenšas aizsargāt cilvēku tiesības, arī mūsu stratēģijā Vidusāzijai. Uzskatām, ka tieši parlamentam svarīgi izvirzīt šādu priešnosacījumu. Komisija ierosina turpināt un paaugstināt atbalstu uh, pilsoniskajai sabiedrībai un nevalstiskajām organizācijām. Uh, bet jālūkojas, vai mēs varam uh, strādāt taisnīgi šajā pasaules uh, reģionā, vai mēs tiešām varam uzlabot situāciju ņemot vērā situāciju, kurā atrodas eh, Vidusāzijas valstis. Mums ir jāpievēršas arī etniskiem konfliktiem, drošības problēmām, ūdens resursu pārvaldīšanas problēmām. Šie draudi ir reāli un tie eh, kaitē Centrāla Āzijas eh, drošībai, bet arī Eiropas Savienību tie apdrauda. Eiropas Savienībai vajadzētu spēlēt starpnieka lomu, lai atvieglotu dialogu starp reģiona valstīm. Un mēs ierosinām izveidot parlamentāro fórumu, ad hoc fórumu. Eiropas Savienības delegācija varētu to ierosināt uh, Vidusāzijas valstīm. Un šāds parlamentārais fórums varētu tiešām palīdzēt mums apvienojot pieredzi. Paldies! Tagad Eh, būs brīva mikrofona procedūra. Ir pieci runātāji pašlaik. Eh, Kelikungs, lūdzu. Paldies! Man patīk šis ziņojums. Es uzskatu, ka tas ir ļoti pilnīgs, tas norāda uz Eiropas stratēģiju un skaidri novērtē situāciju piecās valstīs. Runa ir par stratēģiju, kas tika izveidota 2007. gadā, un nora, ziņojums norāda, ka mēs esam sasnieguši labus rezultātus. Mēs varam reāli uzlabot cilvēku dzīvi šajā reģionā, uzlabot likuma varas ievērošanu, eh, transporta jomu, uzlabot situāciju infrastruktūru, ar infrastruktūru. Šis reģions mums ir strateģiskais partneris. Un Ciešas attiecības ar to ir svarīgas abām pusēm. Tās var uzlabot situāciju visā reģionā. Un es domāju, ka jūs varētu ciešāk izsaistīties sadarbībā ar Vidus Āziju un nākotnē panākt vēl lielāku progresu. Paldies, Kelī kungs! Tikau kundze! Paldies, priekšsādātāji! pateicoties tirsniecības potenciālam un energodrošībai Vidusāzijā, kā arī e, Vidusāzijas valstu un Eiropas Savienības kopīgajām interesēm, kad runa ir par sadarbību eksporta jautājumos un arī vides, kā arī enerģētikas jautājumos, mums ir izdevies veicināt Eiropas Savienības programmas Kaukās reģionā, uh, un Melnās jūras reģionā. Šajos reģionos ir uh, ļoti lieli gāzes uh, krājumi, uh, vislielākie pasaulē, un mēs ceram, ka Nabuko projekts, kad tas tiks pabeigts, palīdzēs mums uzlabot energodrošību. 3,5 uh, miljonu cilvēku dzīvo šajos reģionos, un tur ir jānodrošina uh, laba gāzes resursu pārvaldība, jo tā var mazināt nabadzību reģionā un nodrošināt labklājību. Tam ir nepieciešami ilgtermiņa nolīgumi, eh, lai veicinātu ilgspējību un uh, ieguvušās, iegu, uh, ieguvēja nozares tālāk attīstība. Fanu kundze. Paldies, priekšsādātāja komisāra kungs. Diemžēl ir ļoti daudzi faktori, kas, daudz fakti, kas pierāda, ka cilvēku tiesības tiek pārkāptas Kazahstānā. Es labi apzinos, par ko es runāju 26. oktobrī. Kazahstānā eh, tika arestēts eh, žurnālists, operators, un bieži žurnālistiem uh, Eh, neļauj veikt viņu darbu. Mēs saņēmām ļoti uztraucošu informāciju no Kazahstānas un eh, tās kaimiņu valstīm. Un es domāju, ka eh, nav nejauši, ka, kad tiek arestēti žurnālisti, tiek konfiscēti arī datori. Ir īpaši, ja šie žurnālisti strādā pie rakstiem par naftas pārstādes uzņēmumiem. Es domāju, ka komisijai vajadzētu šādu praksi nosodīt un ņemt to vērā turpmākajās sarunās Eiropas Savienības vārdā. Preses brīvība ir ļoti svarīgs princips, un eh, es atbalstu ideju organizēt apaļos galdus ar Kazahstānu, iekļaujot eh, darba ņēmēju pārstāvjus un arī naftas nozares pārstāvjus uh, lai norādītu uz šo satraucošo situāciju 2011. gadā. Paldies, Borisa kungs! Paldies, priekšsēdātāji! Un liels paldies uh, par šo ziņojumu referentei! Uh, es uh, esmu arī Vidusāzijas delegācijas loceklis, un es domāju, ka stratēģijas principi ir jāatbalsta, bet kas attiecās uz cilvēku tiesībām, mums ir jāizlemj, vai mēs varam būt tas globālais spēlētājs, kas var palīdzēt uzlabot situāciju ar cilvēku tiesību ievērošanu. Eh, šajā ziņā mums būtu ļoti cieši jāsadarbojas ar ANO, jo ANO var paveikt vairāk nekā mēs. Un eh, vēl viens aspekts - ekonomiskās attiecības. Projekts Nabuko iekavējas, un ķīniešiem, piemēram, ir vēl gazas vads. Tas tiek būvēts un tas uh, virzās uz priekšu daudz ātrāk par mūsu projektu. Es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties aktīvāk. Un esmu pārliecināts, ka mēs varam palīdzēt šīm valstīm. Protams, tajās demokrātijas līmenis atšķiras. Bet mums jābalstās uz jau iegūto pieredzi. Mums jābūt pārstāvētiem uh, Eh, reģionā un spēlēt, tā teikt, abos laukos, gan ekonomikas ziņā, gan cilvēktiesību ziņā. Paldies, Paska kungs! Liels paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs! Mums jāsaprot, ka šajā reģionā ir ļoti stipra Krievijas ietekme, un Krievijas pārvaldības tradīcijas ir ļoti stipras. Tāpēc, ja mēs vēlamies palīdzēt šim reģionam, mums tur jāpaliek, un mums jārīkojas redzami, jo, ja mēs dosimies prom, tad būtībā mēs visu šo reģionu atstāsim Krievijas un Ķīnas varā. Cilvēkiem, kas tur dzīvo, nebūs nekādas citas alternatīvas, viņiem nebūs pat vīzijas par iespējamo labāko sabiedrību. Mums ir jāpaliek šajā reģionā, un mums ir jādara viss, lai apvienotu ekonomisko, uh, Uh, sadarbību ar atbalstu cilvēktiesību ievērošanai. Jo šo valstu valdības, uh, kad tas uzskata, ka mūsu projekti palīdz uzlabot valsts labklājību, drīzāk ir gatavi uh, veicināt arī cilvēku tiesību ievērošanu. Ja sadarbība tam ir izdevīga, tad šīs valstis aizsargās arī uh, demokrātiju un cilvēktiesības. Tāpēc mums jāizmanto šī kombinētā pieeja un negaidīt panākumus uh, te pašā brīdī. Paldies, uh, komisāra kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Godatie deputāti! Es ļoti atzinīgi lūkojos uz rezolūcijas projektu uh, par stratēģijas īstenošanu Vidusāzijai pagad, nākamajā gadā eh, šī stratēģija tiks pārskatīta. Protams, Vidusāzija ir ļoti nozīmīgs reģions. Eh, tām kaimiņos ir Afganistāna, un tas arī uh, ietekmē attiecības ar Eiropas Savienību, jo ir runa, piemēram, par terorismu un pārobežu noziedzību. Dažās valstīs uh, šajā reģionā notiek uh, ekonomiskās reformas, bet demokratizācijas līmenis ir dažāds, un uh, Eh, reformas ir dažādā stadijā. Tas kaitē arī reģionālajai sadarbībai. Šim reģionam ir milzīgi resursi. Un eh, tie ir ļoti nozīmīgi arī Eiropas Savienības energodrošībai. Mēs esam ieinteresēti sadarboties ar šīm valstīm, un šīs valstis savukārt ir eh, gatavas stiprināt attiecības ar Eiropas Savienību. Kopš 2007. gada Eiropas Savienība ar ļoti ierobežotiem līdzekļiem un samērā īsā laikā ir spējusi stiprināt savu lomu Vidusāzijā. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar, uh, ar ECO un citām organizācijām. Mēs atbalstām demokrātijas attīstību un parlamentu reformas. Tas skaidri parāda, kāds labums ir mūsu iesaistīšanai. Un, nu, protams, jānorāda, ka mēs esam izveidojuši augsta līmeņa politisko dialogu starp Vidusāzijas reģionu un Eiropas Savienību. Šis dialogs notiek ministru līmenī. Mums ir ar visām piecām valstīm dialogs par cilvēktiesībām, ir arī uh, reāls dialogs par enerģētikas jautājumiem notiek. Uh, tagad trans. Uh, uh, Kaspijas jūras um, koridora būvēšana. Esam iesaistīti politiskajā dialogā, lai uzlabotu ūdens pārvaldības politiku uh, Austrum Eiropā un uh, Kaukāzu valstīs, kā arī Vidusāzijā. Šo valstu pārstāvji uh, brauc pie mums, lai apmainītos ar pieredzi uh, izglītības jomā. Mēs atbalstām izglītības sistēmas, uh, Vidusāzijas valstu, valstīs. Un uh, uh, pievēršamies arī tādām lielām problēmām, kā narkotiku tirzniecība. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ir cieši iesaistīta, tās ir vadošais investors. Un mēs esam paplašinājuši Eiropas investīciju bankas mandātu. Tas tagad iekļauj Vidusāziju ar prioritātēm eh, vides un enerģētikas jomā. Arī Eiropas delegācijas reģionā, piemēram, Kirgistānā, Taģikistānā un Uzbekistānā ir pastiprinātas arī Turkmenistānā. Vidusāzijas reģions kopumā ir diezgan problemātisks, un mums vēl daudz jādara, lai uzlabotu attiecības ar to. Situācija ar cilvēku tiesību ievērošanu ir satraucoša, kā pilnīgi pareizi norādīja Alfāno kundze. Mums jālūkojas, kā mēs varam visveiksmīgāk iesaistīties uh, sadarbībā, lai uzlabotu šo situāciju. Tas ir svarīgi, lai uzlabotu arī Eiropas Savienības redzamību reģionā, lai uzlabotu mūsu ietekmi un strādāt efektīvāk. Un jāatzīst, ka finanšu resursi ir ierobežoti darbam ar šo reģionu. Tāpēc tik svarīgi ir sadarboties ar citiem donoriem. Šo sadarbību mēs arī stiprināsim. Mūsu resursi ir ierobežoti, un šis fakts ir novedis pie tā, ka mēs koncentrējam resursus uz atsevišķām prioritātēm. Savā ziņojumā mēs jau norādām, ka pastāv prioritārās jomas, un uh, mēs īpašu uzmanību pievēršam uh, Kirgistānai un Taģikistānai kā nabadzīgākajām valstīm šajā reģionā. Situācija reģionā nav vienāda. Mēs atbalstām reģionālo sadarbību, protams, bet svarīgi jautājumi ir uh, narkotiku tirdzniecības apkarošana, ūdens pārvaldība un robežu pārvaldība. Tiem mēs īpaši pievēršamies ņemot vērā valstu specifiku un vajadzības. Konkrēti runājot par Kazahstānu, mēs pavisam nesen esam uzsākuši sarunas par uzlaboto uh, asociācijas un partnerības nolīgumu, kas būs pirmais šāda veida nolīgums šajā reģionā. Un es gribu uzsvērt, ka Eiropas parlamentam šeit ir spēlējama ļoti būtiska loma. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam to, uh, ka jūs regulāri apmeklējat šo reģionu un veicināt parlamentāro dialogu. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlamenta ziņojumi ir ļoti svarīgs ieguldījums pārskatā, kas tiks sagatavots nākamgad. Paldies referentei! Ar to varam beigt eh, debats par šo jautājumu. Balsojums eh, notiks eh, rītdien, 11.30. Un tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta.